Tā konference tā gandrīz ir beigusies, bet pirms balsošanas uh, uzstāsies Forences kundze, kas vēlas izteikties par reglamentu. Priekšsēdētāji, es vēlētos lūgt, vai ir iespējams saskaņā ar reglamentu rīkoties tā, kā teica Fairbera kungs. ka trojkai vajadzētu braukt uz Itāliju un pārņemt finanšu ministriju. Jāsaka, ka mēs nedrīkstam pieļaut tādu neoliberālu izturēšanos Itālijā, kā Vācijā ir jārunā par uh, lielāku sociālo taisnīgumu, un es lūgtu, lai priekšsēdētāji ņemt vērā šīs uh, piebildes. Paldies! Garcija Perez kundze arī par reglamentu grib kaut ko teikt. Gracias, prezidentā. Es... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šorīt Eiropas Savienības tiesa anulēja biroja lēmumu par sankcijām pret deputātu Korvinu Miki. Tad, kad viņš bija um, neglīt izteicies par Eiropas sievietēm. Varbūt jā, ir iespējams atgūt uh, savus honorārus, bet ne jau cieņu. Mēs cīnāmies un iestājāmies par sieviešu cieņas ievērošanu un sieviešu tiesībām. Mēs allaž esam atkārtojuši, ka sieviešu tiesības un cieņa ir mums prioritārs. Paldies! Thank you, madam. Paldies. Jā, spriedums nu pat ir izskanējis, mēs ar to iepazīsimies. Lūdzu, kolēģi, jums arī kaut kas par reglamentu ir sakāms. Ja <clears throat> chciałem odpowiedzieć Parlament Europejski e, przede wszystkim. Paldies. Es gribētu teikt, ka Eiropas parlamentā pirmām kārtām vajadzētu iestāties par izteiksmes brīvību. Jūs alažas prediķojat citām valstīm, cik ļoti tām būtu jāievēro pamatiesības un ko tad jūs paši darāt. Eh, kāds vienkārši pauda savu viedokli un šis spriedums vienkārši uzsver, cik svarīgi ir izteiksmes brīvība Eiropā. Tādēļ esmu priecīgs, ka tas bija tāds, ka šī prasība tika noraidīta. Paldies jums arī kaut kas par reglamentu. Galtieri, please. Galtjērī kungs, nu nevajag tagad debatēs iesaistīties, lūdzu. Priekšsēdētāji. Kā ekon komitejas priekšsēdētājs, es ar lielu neapmierinātību izlasīju Ferbera kunga piezīmes. Viņš ir ekonu komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Viņš teica, ka trojkai vajadzētu vienkārši iesoļot Itālijā un ķerties pie finanšu ministrijas stūras. Kādam, kam ir jāpilda institucionāli uzdevumi, nav pieņemami šādi izteikties. Nu, tas ir vienkārši nepieņemami. Attendiamo delle scuse formali e. Mēs pieprasām oficiālu atvainošanos. Es arī uh, gribu, lai šis paziņojums tiktu uh, atsaukts, jo tad citādāk man būs grūti ar viņu komitejā sadarboties turpmāk. Paldies! Fērbera kungs, arī jūs vēlties kaut ko pateikt? Jā, dank, frau. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģes. Vācijas televīzija man uzdeva jautājumu, kas notiktu, ja Itālija vairs nebūtu maksātspējīga, un es atbildēju ļoti pamatoti, ja tā vairs nebūs maksātspējīga, tad trojkai vajadzētu par to rūpēties, kā jau tas ir pieņemts Eirozona. Lūdzu, ļaujiet man pateikt līdz galam manu sakāmo. Mēs priecājāmies par to, ka ES tiesa rūpējas par izteiksmes brīvības ievērošanu. Es ceru, ka tas attiec uz pilnīgi visiem bez izņēmuma Eiropas parlamentā. Die Formulierung, wie Sie gerade Un uh, ekonu komitejas uh, priekšsēdētāja izvēlētais formulējums man tika ielikts mutē. Es tā neteicu. Varbūt tur bija kāda problēma tulkojumā. Es vienkārši pateicu, kā šis mehānisms allāži ir ticis uh, izmantots. Ja jūs to izlasīsiet oriģinālu valodā, vācu valodā, nu tas neizklausīsies tik traki, kā tas tiek tagad uzpūsts Itālijā. Paldies! Paldies! Visi tagad ir izteikušies par reglamentu un es. Uh, piedāvātu šo jautājumu izskatīt pirmam kārtam komitejā, tas, man liekas, ir atbilstoši. Vai varam balsot, kolēģi? kolēģi, vai ar jūsu laipnu atļauju mēs varam tagad balsot, ja? Varam balsot, lūdzu, dodiet man ziņu. Tagad pirmais ziņojums - situācija Irānā, rezolūcija. Balsojam par visu rezolūciju, kas par, pret, atturas pieņem.